rītdien 20. maijā no 9 līdz 1, pēc tam no 3 līdz 5 pēcpusdienā. Es vēlētu tos pateikties visiem ka, par to, ka, ka viņi ievēroja viņiem atvēlēto uzstāšanās laiku un